Līdz ar to mēs esam pabeiguši skatīt arī šo darba kārtības punktu, un balsošana ir paredzēta rītdien 12. Un tagad pāriesim pie pēdējā darba kārtības punkta, proti ziņoju, Esteris eh, Delangas ziņojumam par mutiskās tulkošanas efektivitātes un izmaksu liederības paaugstināšanu Eiropas parlamentā. Došu vārdu referentēji. Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Uzrunāšu jūs nīderlandiešu valodā, pilnīgi apzinoties to, tāpēc, ka tad nevis tāpēc, ka es nevarētu runāt vāciski vai angliski, bet tāpēc, ka mēs, kā būdam deputāti, apzinoties šo priekšrocību un tā kā mūsu eh, klausās žurnālisti eh, un sabiedrība, es grib, gribētu, lai viņi var mūs klausīties dzimtajā valodā. Daudzvalodība nozīmē ļoti daudz. 24 oficiālās valodas, 28 um, oficiālajām, of, 28 valstīm, un es no Limburgas reģiona runāšu valodā, kas Eiropā varbūt ir mazāk pazīstama, un es arī gribu runāt par visu valodu izmantošanu. 0,1% ir veltīts īgauņu valodai, praktiski 30% tiek runāts angļu valodā. Eiropas parlamentā priekšsēdētāji. Mums arī ir Eiropas vislabākie tulki un domāju, ka ir vērts viņu darbu uzteikt. Ja mēs neizmantotu tulku eh, darbu, mēs varētu zinām, eh, zinām naudu iekonomēt. Tā, taču tomēr er, tulku darbs ir nozīmīgs, bet atkal ir tulku kabīnes, kuru darbībai attiecīgajā sanāksmē nav. Nu, uh, uh, lielas nozīmes, apzinoties to, ka šis kā viens darbs tāpat vēl jo vairāk ņemot vērā, ka pulkstenis jau ir pār 11 un mēs gribam efektīvi strādāt tulkošanas ziņā, manuprāt, būtu ļoti noderīgi, ja mēs būtu pabeiguši darbu precīzi 11, ko, bet mēs jau esam to pārsnieguši. Savā ziņojumā esmu norādījis veselu rindu jautājumu, kuru, pie kuriem būtu jāstrādā. Pirmkārt, ir E, jārisina pēdējā brīža atcelšanas jautājums. Tas attiec uz delegācijām un tāda ir zaudējuma aptuveni 20% un izmaksas šādām pēdējās brīža anulācijām sasniedza, var sasniegt ap 5 miljoniem. Tiek apmaksāti tulku, kuri netiek izmantoti. Tāpat jāapzinās, ka e, tulku darbs maksā naudu, un arī lietotājiem tas būtu jāapzinās. Un mēs, esam, mēs pie tā gribam strādāt. Un es domāju, ka tulkošanas pakalpojums varētu izmantot daudz mērtiecīgākā veidā, izmantot valodas, kas ir nepieciešams lietotājiem, tāpat arī labāka budžeta kontrola attiecībā uz uh, Eh, izdevumu uzraudzību. Un pēc tam mēs lūdzam revizijas palātei skatīt eh, lingvistiskos dienas ne tikai parlamentā, bet arī citās institūcijās, un ir nepieciešams visu šo dosie pārskatīt. Tāpat ir vesela rinda ieteikumu šajā ziņojumā. Uh, un mēs vēlamies jaunus lēmumus attiecībā uz daudzvalotību un tās izmaksām. Jaunus lēmumus to pasvītroju, jo tā ir mūsu galvenā prasība lēmumu, kuru pieņemtu birojas līdz gada beigām. Un šajā sakarā es gribu novēlēt jums vislabāko veikt. Paldies par uzmundrinājumu. Mums ir pieteikušies divi runātāji. Suikas kundze. Madame. Hvala lijepo. Želim zahvaliti gospođi... Lielas paldies! Es gribētu pateikties referentē Delangis kundzei, tikai gribēju viņu palabot. Viņa teica, ka ir 23 oficiālās valodas, tagad mums ir 24 kopā ar horvātu valodu. Un vēl es gribēju piekrist ziņojumā teiktajiem, ka izmaksas ir jāsamazina un ir jābūt taupīgākiem, bet tā kā Mēs tikko esam tikuši pie iespējas, ka mūsu valoda Briselē un Eiropas parlamentā tiek dzirdēta. Mēs labprāt gribētu turpināt runāt horvātiski. Protams, ka būtu labāk beigt sanāksmes laikā, un es redzu, ka ir iespējas ietaupīt. Es aizstāvu ietaupījums un efektivitāti, tomēr es atbalstu arī valodu daudzveidību. Mēs tikko esam kļuvuši par Eiropas Savienības dalību valsti un vēlamies, lai horvātu valodu būtu iespējams izmantot. Ferēras kungs. Obrigado, senhor presidente. Paldies, priekšsēdētājs. Referents, kundze. Šis ziņojums ir vēl viens solis uzbrukumam Eiropas parlamenta daudzvalodības principiem, kā vienmēr izmantojot uh, ekonomikas eh, argumentu, tiek izdarīti mm, samazinājumi, kas grauj pakalpojumu deputātu tiesības izteikties, strādāt dzimtajā valodā. Šis ziņojums eh, neņem vērā uh, skaidrās uh, prasības un tādi tāpat arī trūkums, kas ir vērojami delegācija komisija, komiteja darbā, bet ne tikai netiek ņemta vērā trūkumi, bet uh, jūs gribat iet vēl tālāk, lai notiek vēl lielāki samazinājumi. Tas ir pilnīgi nepieņemami, ņemot eh, vērā ar šādām vadlīnijām veicināt vēl vai lielāku nedrošību tulkošanas dienestu darbinieku vidu apdrodu, apdraudot viņu darbību. Viņa dienesti ir būtiski parlamenta darbībai un tie ir jāturpina. Paldies! Līdz ar to. Uh Šodien debatas esam beiguši. Un par šo punktu balsojums arī notiks rītdien pulksten 12. Nākamā sēde notiek arī rītdien, otrdien, 10. septembrī no 9 līdz 14, no 15 līdz 23. Darba kārtība ir publicēta un kā vienmēr saņemama mājaslapā. Tagad slēdzam sēdi ar labu nakti.